varēja doties prom. Es eh, ceru, ka visi pārējie priekšādētāji sekos jūsu piemēram. Tad tas nebija reglamenta jautājums. Jūs vienkārši uh, bijāt ļoti lēpnus pret mani, un tad es jums neko neteikšu. Paldies! Debats noslēdzam nākamais darba kārtības punkts. Tātad Ungārijas mēdī likums komisijas paziņojums. Okay, uh, komis... Nu, ko sāksim debats, lūdzu, Krosas kundzei vārds. Ja. Mr. President, Godātais priekšsādātāja kungs, godātie deputāti, esmu ļoti priecīgi jūs informēt par to, ka uh, šorīt nosēdās lidmašīna Tad es saņēmu arī labas ziņas, ka Ungāru premjerministrs ir piekritis grozīt mēdīju likumu, lai tas varētu atbilst ar visiem Eiropas Savienības tiesību aktu aspektiem. Esam to, protams, minējuši, arī runājot arī par eh, bažām, kas saistītas ar uh, cilvēku tiesību hārtu. Līdz ar to priekšsētāja kungs un deputāti grozījumi tiks pieņemti. Ungārijas um, parlaments pieņem šos grozījumus arī nākamajā sesijā. Arī Ungārijas uh, pārstāvi māra galvu, un es saprotu, ka tas tā arī būs, un ka tātad Ungārijas parlamentam šie grozījumi tiks iesniegts tuvāko dienu laikā. Tātad šīs jomas, kur Ungārijas uh, uh, valdība ir gatava grozīt savu likumu, mm, vairāk tātad. Uh, līdzsvarot apraide. Kā tas nodrošināts arī citās dalību valstīs, šis likums vairs nepiemēros prasības attiecībā uz uh, plašsaziņas līdzekļiem. vai televīzijas kanāliem būs jā, pārai, aprai, pārraidītājiem būs jāņem vērā proporcionalitātes aspekts, un komisija arī raudzēsies, kādā veidā šis princips tiek īstenots sekundārajā likumdošanā tālāk. Tātad es minēju četras jomas, kur būs šīs izmaiņas. Otrā joma ir izcelsmes valsts princips. Grozījumi nozīmētu to, ka ārvalstu apraidītāji jums vairs nevarēs sodīt pār Ungārijas likumu pārkāpšanu. Ungārijas iestādes varētu pārtraukt šādu. Varētu pārtraukt šādas apraides, un tas atbilst normām. Tas nozīmē to, ka šie aprēdītāji, kur darbojas legāli arī citās dalību valstīs un kuri atbilst šo dalību valstu likumdošanai, varēs brīvi arī pārēdīt Ungārijā un ne, līdz ar to neriskēs ar to, ka viņus Ungārijas iestādes varētu sodīt par kādiem pārkāpumiem. Treškārt, mēdīju reģistrācija. Grozījumi nozīmē to, ka audiovizuālo mēdīju uh, pakalpojumu sniedzēji, būs, viņiem būs jāreģistrējas tikai tad, kad viņi jau būs uzsākuši savu uh, pakalpojumu sniegšanu, un tas atbilst direktīvai. Tas nozīmētu, ka šie mēdīji, publicētāji, viņiem nevajadzēs uh, reģistrēties pirms pakalpojumiem, un tālāk ceturtais ir tātad šī pārkāpumu saturs. lai varētu tātad ievērot izteiksmes brīvību. Šī mēdīja likuma nosacījums pē, nosaka, kā mēdīju saturs nedrīkst nodarīt vai aizskart kādus konkrētas sabiedrības grupas vai kā diskriminēt. Šie nosacījumi vairs netiks piemēroti arī mm, mēdīju apradītiem, kas ir darbojas arī citās valstīs. Mēs strādāsim ciešā sadarbībā ar Ungārijas iestādēm, lai raudzītos, lai šīs izmaiņas tiktu ieviestas Ungārijas likumā un tiktu piemērotas praksē. Mēs turpināsim uzraudzīt situāciju. Uh, Un liek arī teikt, ka komisija pārbauda arī nacionālos uh, likumus uh, šajā jomā arī citās dalību valstīs, un, protams, minēsim arī, ja radīsies problēmas. Komisija godētie deputāti izmanto savus pilnvaras Mēs uh, aizstāvām mediju daudzveidību, plurālismu, ka tas ir nepieciešams. Un arī šis gadījums to pierāda. Varu apliecināt to, ka komisija saprot un atzīst un dalās uh, jūsu bažās, arī pilsoņu sabiedrības bažās par uh, mediju stāvokli Eiropā un mēs darīsim visu, lai veicinātu mēdīju plurālismu Eiropā, cik tas, protams, ir atkarīgs no Eiropas Savienības kompetencēm, respektējot subsidiaritāti. Komisija arī vēlas atvieglot dialogu starp iesaistītajām pusēm un likumdevējiem Eiropas līmenī. Arī uh, Mēdīju situācija rada gan bāžas, gan arī atklāja draudus, kādi var rasties attiecībā arī uz mediju īpašniekiem un to objektivitāti. Protams, ka mums ir nepieciešami instrumenti, lai mēs varētu izvērtēt mediju brīvību un to darīt pēc iespējas plašāk lai šeit mēs varētu apkopot dažādus aspektus un neskatīt šos aspektus atsevišķi, kāds ir bijis iespējams līdz šim. Tādēļ esmu iecerējusi priekšsēdētāji arī izveidot um, ekspertu grupu, lai varētu risināt mēdīju problēmas, kādas ir aktuāls, kāds varētu rasties nākotnē, tā skaitā arī veicināt mēdīju plurālismu Eiropā. Uh, Kā jūs zināt, es augsti arī novērtēju jūsu ieguldījumu. Eiropas parlaments arī tiks pārstāvēt šajā ekspertu grupā, ja jūs pieņemsiet šo uzaicinājumu. Un arī drīz jūs iepazīstināšu ar šīs grupas darbības rezultātu, eh, darba detaļām. Grupas sniegs arī man padomus attiecībā uz mēdīju situāciju. Esmu pilnībā apņēmusies pieņemt konkrētus pasākumus manā rīcībā sošajās um, pilnvarās kompetenci ietverā. Paldies! Liels paldies godētāji komisāras kundzei! Un tagad uh, uh vārds uh, Skurija kungam EPP, politiskās grupas pārstāvim. <clears throat> Eh, paldies, priekšsēdētāji! Es iesaistos šajās debatēs un jāsaka, esmu zināmā neizpratnē, jo uh, komisāri mums nu pat pateica, ka uh, nav nekāda iemesla organizēt šāds debats, jo nekāds strīdus jautājumu vairāk nav. Ja pārējie kolēģi būtu klausījušies mūsu teiktajā, mēs jau iepriekš komisijas komiteju sanāksmēs, tāpat arī plenārsēdē teicām, ka varbūt būtu nedaudz jānogaida, jo gal galā Ungārijas valdība vienmēr ir paudusi savu gatavību runāt par noteikumiem uh, un runāt par priekšnoteikumiem, kurus izvirzītu Eiropas komisija. Jo īpaši tāpēc, ka Ungārija šobrīd ir Eiropas Savienības prezidējošā valsts. Tāpēc mums šķita, ka tas, ka Ungārija varētu neievērot Eiropas komisijas ieteikumus, ir maz ticams. Iespējams, ka bija citi elementi, politiskās problēmas, kas ir veicinājuši to, ka šeit Eiropas parlamentā tiek organizēta šāds debats. Tāpēc arī esam sagatavojuši rezolūcijas priekšlikumu, par kur būs jābalso rīt. Es domāju, ka mums būtu jābūt uzmanīgākiem, vairāk jāuzticas valdībām, kuras ievēl tautas. Es vēlos atgādināt, ka valdības pārstāvis ievēlējusi Ungārijas tauta, un es domāju, ka Ungārijas valdībā ir milzīgs pasabiedrības atbalsts. Tāpēc es domāju, ka mums jāaicina kolēģus, liberāļus un sociālistus, kas ir sagatavojuši īpašas rezolūcijas priekšlikums, aicināt viņus atsaukt tos, uh, lai šis parlaments varētu strādāt pie jautājumiem un problēmām, kas ir daudz svarīgāks Eiropas Savienības pilsoņiem. Es pateicos komisārai, protams, par paveikto. Paldies! Paldies, Marais kungam, vārds uz trim minūtēm. Priekšsēdētāji, sociālistu un demokrātu grupa, protams, apsveic panākto šajās četrās svarīgākajās jomās. Uh, izcelsmes valsts, politiski līdzsvars un tā tālāk un tā joprojām. Tas bija arī mūsu rezolūcijas priekšlikumā. Tas bija spiediens, ko mēs izdarījām attiecībā uz jums un Ungārijas valdību, lai tās rīkotos. Es vēlētos vispirms pavaicāt par um, laiku, vai tiešām tas bija tikai nejauši sagadīšanās, ka šo informāciju jūs saņēmāt lidostā, vai arī tas tomēr ir saistīts ar uh, prasību, kur izvirzīs šis parlaments attiecībā uz četrām, četriem svarīgajām jomām. Protams, ka Eiropas parlaments joprojām nav saņēmis sarunu dokumenta tekstu, kas ir pamatā Eiropas komisijas un Ungārijas valdības sarunām, tāpēc mēs pilnībā paliekam pie savas līdzinējās nostājas jautājumā. Bet uh, ir skaidrs, ka ir vēl daudz citas jomas, par kurām mums ir ļoti daudz satraukumu šajā parlamentā. Joprojām nav iegūta atbildi par mediju uzraudzības iestādes uh, sastāvu, kas ir ļoti homogēna instance un uh, kas ir centralizēta un valdības pār, pārvaldē. Mēs vēlētos saņemt atbildes par šo jautājumu. Tāpat mēs nožēlojam to, ka uh, Komisija nav rīkojusies saskaņā ar mūsu um, ieteikumiem, lai pieprasītu izmaiņas attiecībā uz žurnālistu avotu aizsardzību un lai nodrošinātu arī uh, sabiedrisko mēdīju neatkarību. Tomēr ir jautājumi, uz kuriem ir nepieciešams atbildes, un mēs vēlamies tās saņemt šajās diskusijās. Mēs Protams, varam priecāties par Ungārijas valdības gatavību mainīt eh, šo likumu, bet mm, mūs eh, joprojām visu šajā parlamentā satrauc šie neatbildētie jautājumi. Mēs domājam par Eiropas eh, pamatiesību hartu un jo īpaši 11. pantu, kas aizstāv vārda brīvību. Mēs vēlamies atbild uz to, vai jūs uzskatāt, ka 11. pants ir ticis ievērots. Mēs vēlamies, lai pilsoniskā sabiedrība varētu uh, darboties uh, atklāti un caurskatāmi. Komisāri, mēs iesniedzām savas grupas rezolūciju, jo mēs vēlējāmies šīs piekāpšanās, kuras jūs nu pat minējāt, bet mēs vēlamies ko vairāk. Mēs vēlamies uh, brīvus, neatkarīgus medijus, un mēs stingri aizstāvam šo principu un darīsim visu iespējamo, kas ir mūsu rokās, lai aizsargātu Ungārs un visus pārējos Eiropas Savienības pilsoņus. Paldies! Paldies! Liberāļu vārdā uh, vārds Vēbers kundzei uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze, cienījamie kolēģi. Šajā parlamentā mēs iepriekš esam diskutējuši par gadījumiem, kad valdības ir centušās panākt kontroli pār mēdījiem, bet nekad nav izdevies iet tik tālu kā Ungārijas likuma gadījumā, kad sākot ar televīziju un beidzot ar radio rakstisko ar presi, blogiem internetā, viss ir kontrolē, viss ir jāreģistrē un visiem draud aizliekšana. Mēs, liberāļi un demokrāti, šajā eh, parlamentā vispirms vērsāmies pret šo likumu un tikām apsūdzēti uh, politiskā motivācijā. Taču laiks pierādīja, ka mums bija taisnība, un šobrīd pat Ungārijas valdība ir atzinusi, ka kaut kas tomēr nav kārtībā ar šo likumu, tāpēc ir paredzēta vairāk grozījumu šajā likumā. Uh, Mēs uzticamies komisijai tajā, ka tāda tik tiešām ir Ungārijas valdības nostāja. Mēs ceram to saņemt rakstiski. Taču šīs četras jomas, kurās pieprasīja rīkoties komisija, ir tikai daļa daudz plašākam kontekstam. Ir jāizmaina arī citi aspekti. Galvenokārt tie, kas ir saistīti ar milzīgo kontroli, kas tagad ir politiski ievēlētu personu rokās. Uh, kas var uzņemties kontroli pār medijiem uz deviņiem uh, gadiem, nav aizsardzības eh, žurnālistu avotiem. Tie ir, tās ir tikai dažas no jomām. Ne tikai mūsu kritika, bet arī uh, komisija nav saņēmusi atbildes, un tām būs jāatbild pilsoņu priekšā. Kāpēc uh, arī Eiropas uh, padome ir kritizējis visus šos aspektus. Mēs, nā, mēs neesam rīkojušies politiski motivēti. Mēs esam rīkojušies vispārējās interesēs, lai panāktu to, ka mediju brīvība ir realitāte un tā kalpo mūsu pilsoņiem. Paldies! Paldies! Tagad vārds Sargentīnī kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Mans pirmais jautājums būtu Krūskundzei. Krūskundze direktīva Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva runā par neatkarīgu iestādi. Ir nepieciešama šāda iestāde, kas eh, attiecīgi var uzlikt sankcijas un kāpēc komisija neko nav teikusi attiecībā uz šo neatkarības trūkumu. Ungārijā. Kāpēc jūs neuzdevāt jautājumu par šīs te Ungārijas valdības izveidotās Nacionālo mediju un infokomunikāciju padomas pilnvarām? Kāpēc jūs to nesasaucāt ar pamatiesību hartu? Krūzes kundze, jūs esat panākusi to, ka Ungārijas valdība veic šīs četras izmaiņas, taču nekas netiek darīts, lai palīdzētu rakstiskajā presē, un jūs lieliski apzināties, ka Orbāns un pārējie šobrīd triumfē. Un tas viss notiek ar Briseles un komisijas atbalstu. Viņi varēs turpināt uh, īstenot šādu tolerances trūkumu un aizliegt tādus pasākumus kā geju praidu. Šī valsts ir uh, Eiropas Savienības dalībvalsts, tāpēc es nedomāju, ka jūs uh, varat būt apmierināti ar panākto. Tāpat, ik, tāpat izskanējis tas, ka mūsu rīcība ir bijusi politiski motivēta. Taču e, kritiku pauda arī Eiropas padomu, un Orban kungs e, ir sapratis, ka šim likumam ir jāveic izmaiņas. Tas viss man atgādina Staļina laikus, kad cilvēkiem pēkšņi uh, kad, kad, kad pēkšņi tika pārveidotas fotogrāfijas, kas tika publicētas un tā tālāk un tā joprojām. Es domāju, ka mums visiem ir jāaizstāv Eiropas Savienības tiesības un vērtības, lai mēs nekļūtu par valsts mašīnu. Paldies, tagad vārds Morvai kundzei, kas ir pacēlusi zilo kartīti. 30 sekundes. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlos nogaidīt pirms eh, kolēģi ir uzlikusi austiņas. Tātad Fidesz valdība ir pelnījusi to, kas šobrīd notiek. Šulc kungs, konbendit kungs, viss, kas ir eh, kreisajā spārnā aplaudējums. Visi šie cilvēki parlamenta kreisajā spārnā priecājas un saku jums priekšā, kā būtu jāorganizē demokrātija, bet es vēlētos uzdot jautājumu. Kādu signālu jūs dotu Ungārijas eh, sociālistu partijām? NMSP bija atbildīgi par to, ka pirms dažiem gadiem kāds cilvēks tika sašauts demonstrācijas laikā. Kādu signālu jūs varat dot viņiem? Paldies! Lūdzu, vārds kolēģei Sargentīnī kundzei, lai atbildētu. Es nedomāju, ka neatkarīgi mēdīji rada vardarbību, un es neredzu, kādā veidā šis jautājums sasaucas ar pašreizējo kontekstu.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 Paldies, priekšsēdētāji! Vārda brīvība ir milzīga vērtība, to viss apzinās, tāpēc ļoti nopietni ir jādiskutē par šiem jautājumiem. Bet man šķiet, ka šās dienas diskusijas nav nopietnas diskusijas. Šķiet, ka tas ir tikai tāds iemesls, kas ļauj kreisajiem spēkiem uzbrukt labējām valdībām un premjeram Ungārijā. Tiesa, Eiropā mēs varam atrast vairākas valsts, kurās tiek pārkāpta vārda brīvība, Pietiek vien paraudzīties uz Polijas pieredzi. Polijā valdošā partija ir iegūs vairākumu visās iestādēs un institūcijās pilnīgi kontroli uh, senātā, pilnīgi kontroli parlamentā, tāpat arī mediju uzraudzības iestādēs. Žurnālisti tiek atlaisti no darga tikai tāpēc, ka viņiem ir uh, labēji viedokļi un konservatīvo spēku programmas arī tiek slēgtas, un tās ir liekts pārraidīt. Un kur tad ir Šulc kungs? Kas notiek šādos gadījumos, kad pārkāpumi tiek īstenoti Polijā? Paldies! Latvijas kungs ir pacēlis zaļo, zilo kartīti, vai jūs atbildētu uz jautājumu? Blue... Laichtfrīda kungs ir pacēlis zilo kartiņu, vai jūs atbildēsiet uz viņa jautājumu? Laihfrīdungs, 30 sekundes jums. Kodāmies kolēģi, ja es pareizi jūs sapratu, tad jūs teicāt, ka daudzās valstīs Eiropā ir vārda brīvības ierobežojumi. Man interesētu, kas tās ir par valstīm un ko jūs personīgi domājat, kā varētu rīkoties, lai novērstu šādus gadījumus. Lūdzu, Jebraukungs, 30 sekundes jums atbildēja. Lielas paldies par šo jautājumu. Es vēlētos vērst jūs uzmanību uz to, ka mēdīju brīvība ir fundamentāla pro problēma. Mums ir jāizvairās no politiskām simpātijām, neskatoties uz to, vai mēs esam konservatīvie vai kreisie. Ir tādi žurnālisti, kas ir atlaisti tikai tāpēc, ka viņi ir konservatīvie vai kreisie. Mums vajadzētu par to runāt, jo pat šodien žurnālisti tiek atlaisti tāpēc, ka viņiem ir konservatīvi politiskie uzskati. Es e, domāju, ka tāda Šulca kungam vajadzētu protestēt, jo šeit parādās standārti, šeit parādās politiskās spēles. Ir vairāki preses brīvības standarti. Un vajadzētu, piemēram, atcerēties arī par preses pārkāpumiem Polijā. Priekšādātājs, tad, kad es situ ar šo āmuriņu, tad tas nozīmē, ka laiks jums ir beidzies. Un pēc tam es jums izslēdzu mikrofonu. Priekšādātāji, es neko nesaprotu. debate, Parasti debašu beigās, prezidenta kungs, saskaņā ar noteikumiem. Tavāris kungam vārds. Komisārs kundze, es ļoti uzmanīgi klausījos debatēs, un es īsti nezinu, vai es esmu vīlies vai arī šokēts par to, ko teica komisāre. Jo es tiešām nesaprotu, vai brīvprātīgi vai arī nebrīvprātīgi komisija tagad lokās Ungārijas valdības priekšā. Ungārijas valdība ir pieņēmusi lēmumu runāt par kaut kādiem pagaidu nosacījumu grozījumiem, bet nekas būtisks nav mainījies, nekas nav mainījies attiecībā uz neproporcionālo mēdīju biroja, mēdīju uzraudzības biroja sastāvu. Tāpat arī nekas nav mainījies attiecībā uz mēdīju cenzūru. Es uzskatu, ka tas, kas tika teikts, ir īstenībā apkaunojoši. It īpaši tad, kad eh, komisija saka, ka ārvalstu mēdījiem netiks uzlikti sodi, un tieši tāpēc viss ir izcili. Es domāju, ka tas runā pretī Eiropas principiem, it īpaši pēc eh, mūra sabrukuma Berlīnē. Mēs nevaram ļaut, lai kādā no Eiropas valstīm pilsoņi tiktu pakļauti cenzūrai. Un tas, ka komisija tam piekrīt, ir neakceptējami. Es uzskatu, ka komisija nepeld savus pienākumus. Šķiet, ka komisija tagad vienkārši vēlas uzlikt cenzūru cilvēkiem. Bet Geiziekungam vārds. Paldies, priekšādētāji. Es uzskatu, ka e, šis jautājums ir ļoti svarīgs. Protams, mēs vienmēr dzirdam kritiku, tagad tiek kritizēta Ungārijas valdība, tagad, kad Ungārijas valdība ir prezidējoša, Ungārija ir prezidējošā valsts Eiropas Savienībā un tieši goe tagad izsaka vislielāko kritiku. Nu, bet tā vienmēr ir. Vienmēr tiek eh, izmantoti šādi jautājumi, lai uh, kaut ko vērstu savā labā. Šķiet, ka tā ir tāda kā ideoloģija. Bet, ja tagad ir runa par praktisko piemērošanu pret kādu no valstīm, tad, kad tiek izmantota šīs reālās funkcijas, tad, tad pat, tas patiešām ir apkaunojoši. Ir bijuši daudzi politiski spēki, kas ir iestājušies par šādu diskusiju organizēšanu. Šeit ir saredzami ļoti skaidri politiski elementi. Šeit nav runa tikai par ideoloģiskiem jautājumiem. Taču es uzskatu, ka pastāv arī risks, ka tiek apēnota Ungārijas prezidentūra. Un, manuprāt, tas nav pareizi. Galgolā pirmo reizi tāda bijusī komunistiskā valsts ieņem tik svarīgu āmatu Eiropas Savienībā - Busutilikungs. Ņemot vērā komisijas paziņojumu, ir pilnīgi skaidrs, ka šīs debates aizaino notikumi un īstenībā vairs nav nekāda pamata balsot par rezolūcijām rītdien. Es uzskatu, ka tie, kas pauda patiesas bāžas par Ungārijas mediju likumu, bija tiesīgi saņemt atbildi, taču mani uztrauc tas, ka parlamentārieši iet krusta gājienos pret atsevišķām dalībvalstīm, kas ir tautas partijas valdības tādā, tādā, tāda sakritība. Un tas tiek darīts pirms komisija ir veikusi savu izmeklēšanu. Šajā gadījumā tas tika darīts neskatoties uz to, ka Ungārijas varas iestādes augstākajā līmenī pieņēma pasākumus. Un uh, teica, ka ja komisija atrast kādas problēmas šajā likumā, tad šis likums tiktu grozīts, kas arī tika darīts. Kādas tad bija, šo, kāds bija šo debašu pamats? un kāda jēga ir rītdienas rezolūcijām, ja ne politiska instrumentalizācija. Mēs esam gatavi iestāties par cilvēktiesībām, par tiesiskumu, neskatoties uz to, par kuru dalībvalsti būtu runa. Tas ir neapšābāmi, bet Mēs nevēlamies atlasīt konkrētas dalībvalstis un izpildītām nāvisodu pirms ir veikta izmeklēšana. Pirms šāda izmeklēšana nav pabeigta, mums ir jārespektē konkrētā dalībvalsts. Tad, kad pagājušā mēnesī sākām par to runāt, tad es gribēju teikt, ka šī jautājuma politiskošana grauj Eiropas Savienības prezidentūru. Šodien es uzskatu, ka mēs esam grāvuši arī savu institūciju, Un tas nav pareizi. Es gribu vērsties pie visām grupām atsaukt rezolūcijas, kas ir iesniegtas balsojumam rītdien. Nevajadzētu tās atlikt, bet gan atsaukt. Tāpēc, ka īstenībā vairs nav nekāda pamata šim balsojumam. Ja Lielas paldies, tagad Badīs kundze. Pagaidiet, pagaidiet, redzēt zilo kārti. Es eh, vēlos teikt kaut ko, zin, ko visi zina, bet dažkārt ir ļoti labi arī to atkārtot. Tātad šīs pamatbrīvības, kas ir absolūti fundamentāls demokrātiskā sabiedrībā, šī iemesla dēļ mēs arī esam šeit. Jā, ja Dalība valstis un arī mēs esam pauduši satraukumu. Tad eh, tas notiek tāpēc, ka mēs runājām par Eiropas projektu mugurkaušī Ungārijas eh, likums, kur atbalstīja Orbán kunga valdība. Mēs teicām, tā tad eh, nebija atbilstīgs, un to vajadzēja grozīt, lai tas atbilst Eiropas Savienības likumdošanai un arī līgumu, līgumiem. Mēs esam ļoti priecīgi tagad dzirdēt uh, komisārs kundzes sacīto par to, ka Ungārijas valdība ir gatava grozīt šo likumu. Taču informācijas uzraudzības iz, iestādes izveidi, kur, polit, kur savukārt politiski uh, kontrolēs viena valdības politika, Tas veicina tikai vienīgi centralizētas politikas izveidi, kas novadīs pie cenzūras un pašcenzūras. Jautājums ir, vai ir grozīts arī teiks attiecībā uz uzraudzības iestādi. Komisārs Kunze, mēs dalījāmies mūsu bažās par plurālismu, par proporcionalitāti, pamatiesībām, izteiksmes brīvību un tam līdzīgi, kā tas ir definēts uh, pamatiesību kāds 11. pantā. Uh, Pārijas valdības sniegta atbilde par to, ka tā ir gatava grozīt likumu, ir jāuzraug, jākontrolē, lai mēs būtu droši, ka e, izmaiņas ir tiešām e, pietiekami dziļas un atbilst e, cilvēku tiesībām. Tad arī tad runāja par šo uzraudzības iestādi. Tad mēs uzstājam uz to, ka komisija ir jāturpina uh, Eh, savus darbs un arī pētniecība kontrolas darbs attiecībā tieši uz pamatiesību ievērošanu. Atvainojiet man, šīs nav, šī nav politiska problēma. Nē, šis jautājums ir par Eiropas Savienības vērtības aizstāvēšanu, ievērošanu, par šīs institūcijas jā, respektēšanu. Tas tā ir mūsu vienīgā apņemšanās, tieši tādēļ mēs šeit arī strādājam. Liels paldies, Lokigārda kungs minūte. Liels paldies! Varbūt ir nedaudz dīvaini, ka es šeit izsakos kā liberālis, un tāpat laikā mani uzskata par kādu, kurš nepiekrīt izteiksmes brīvībai. Es domāju, arī saprotu EPP kolēģis, kur runāja par šo jautājumu nu, ļoti politiski. Runa jau nav par Ungāriju, bet par preses brīvību. Es gribētu zināt, vai. Uh, arī ir kāda problēma attiecībā uz šiem jautājumiem, un tad Aldis vārdā vēlos uzdot jautājumus. Vienmēr ir bijušas grūtības. Ar, uh, dažkārt komisijas sniegtajiem priekšlikumiem. Es ceru, ka komisija tagad atrisinās šo Ungārijas gadījumu jo šis gadījums ir svarīgs. Uh, Lūdzu, minūtīti, saka priekšsēdētājs, tā tātad zil atgādina uz zilā kārte par to uh, lēmumu pieņem priekšsēdētājs. Ja mums nav laika, tad es neņem, nepieņemu zilās kārtas. Uh, Bet, ja laiks ir, tad es varu piešķirt jums, dot jums vārdu. Bet, ja, tad, ja jūs pārceļat zilo kārtiņu, tad tas nenozīmē, ka jūs vienmēr arī uh, saņemsiet vārdu. Trūpēl kundze, minūte. Dāmas un kungi, nav jēgas uh, slīgt pašapmierinātībā tautas partijas uh, grupā. Uh, tas, ka pastāv tagad izmaiņas uh, likumā, uh, nenozīmē to, ka Orbāns būtu uzreiz ieklausījies mūsu prasībās. Es uzskatu, ka šie grozījumi, kas tagad ir ieviesti, ar tiem nepietiek. Mums vēl ar vienu ir uzraudzības padome, tajā ir daudz locekļu, un tas neatbilst Eiropas Savienības tiesību aktiem. Tāpat kā agrāk, avoti netiek aizsargāti. Manuprāt, šeit nav runa par demokrātisko plašsaziņas liedzekļu likumu. Uh, Izšķiet, ka iepriekšējiem runātājiem bija vēlamies saglabāt mieru un netraucēt Ungārijas prezidentūrai darboties. Es vēlētos atgādināt, ka pretkomunistiskas, demokrātiskas, tādas kā Konrāds, Voida un pārējie, šādas personības ir aicinājušas eh, saņemt atbalstu no Eiropas Savienības institūciju puses. Es uzskatu, ka šo likumu vajadzētu patiešām tā demokrātiski pārstrādāt. Kasīnī vārds. Grācies, senor prezidente. Jo... <clears throat> Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka Ungārijas valdība ir rīkojusies pietiekami sensitīvi attiecībā uz Eiropu un attiecībā uz tiem principiem, kas ir Eiropas pamatā. Tūdaļ pēc mediju likuma pieņemšanas kreisie spēki uzsāka vesels kampaņu. Un tikai tie, kas ir piedzīvojuši komunismu un fašismu, zina, ko nozīmē šādi te mutes aizlīmēšanas uh, likumi. Mediju plurālisms un vārda brīvība ir demokrātijas pamatā, bet tas ir jāharmonizē ar citām pilnvarām, un kas ir likuma Uh, valstī. 21. pants konstitūcijā garantē vārda brīvību, bet aizliedz tādas publikācijas, kas ir pretēji mm, labiem, labai praksēji, un mēs varam zināmā mērā salīdzināt šos principus ar citām pamatbrīvībām. Neviens jau nevēršas pret šī likuma pašu mērķi, proti mērķi, kas paredz garantēt vārda brīvību. Ungārijas valdība pēc šo kritiku uzklausīšanas ir gatava atbildēt uz šo kritiku. Es domāju, ka Ungārijas konstitūcija eh, pierāda to, ka Ungārijas valdība vēlas īstenot tādus principus, kas ir saskaņā ar Eiropas politisko kultūru. Es domāju, ka šo debašu mērķis ir atzīt to, kas ir, to, kas ir noticis Ungārijā. Ungārijā darbojas demokrātiska valdība, kuru ievēlējuši un atbalstījuši divas trešdaļas tautas, tāpēc es pateicos komisijām, pateicos Ungārijas valdībai. Paldies! Vārds tagad Tabaģī kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Komisārs kundze, um, ministra kungs. Um, Notikušais ir satraukums visai Eiropai un Es tik tiešām nožēloju, ka tieši Ungārijas mediju likums ir izraisījis visas debatas Eiropas parlamentā un citās Eiropas institūcijās. Es tik tiešām jūtos nelāgi šajā sakrā. Eiropas komisija ir raidījusi stingru kritiku un nospiedusi Orbānu valdību uz ceļiem. Septembrī Ungār, uh, Ungārijas valdība paziņoja, ka tā nekādā gadījumā negrasās izdarīt izmaiņas šajā likumā, bet tagad valdība ir spiesta izdarīt izmaiņas likumā, jo šis likums ir kļūst par skandalozu slavenu Eiropā. Uh, Mediju likums nav saskaņā ar Eiropas Savienības noteikumiem. Tas ir pārkāpums attiecībā uz AVMS direktīvu un attiecībā uz Eiropas pamattiesību hartu. Tā ir arī, Eiropas, tā ir arī Ungārijas labējo spēku valdības izgāšanās. Pirms dažiem mēnešiem tika pieņemta rezolūcija, bet, diemžēl, tā nav devusi nekādus rezultātus. Es domāju, ka parlamentām un komisijai cieši jāseko notikumiem Ungārijā, cik lielā mērā šīs izmaiņas atstās ietekmi uz mediju darbu Ungārijā. Man ir jautājums, uz Mar eh, jautājums Martonikungam. Kāpēc bija jāatsauc šis noteikums, kas bija iepriekšējā likumā, proti par Nacionālo mediju un sakaru aģentūras uzraudzības padomas sastāvu kas paredzēja līdzsvarot pārstāvniecību. Par ko, ko par to domā Kruskunds? Un tāpēc es vēlētos uz, aicināt Ungārijas valdību uh, neradīt tādu nacionalistisku iespēju, ka šī kritika ir vērsta pret Ungāriju. Orbāna valdība nenozīmē visu Urgāni, Ungāriju. Es domāju, ka Ungārijas valdībai ir jāpārskata savu politiku un jāizbeidz antidemokrātiskas politikas īstenošana. Paldies. Godētie kolēģi, varbūt, ka tātad kaut ko ir pārpratums. Mums nav laika zilām kartēm. Ah, boy. What a life. Okay, Mr. Deutsch for two minutes. Deutsch kungs, divas minūtes. Gutētais priekšsēdētāji, gutētā komisārs kundze. Šo debešu sākumā jūs teicāt, ka tagad ir panākt vienošanās starp Ungārijas valdību un Eiropas komisiju un ka Ungārijas mēdēja likums tiks grozīts. Tādēļ es arī varu piekrist kolēģiem, ka visi šīs politiskās debātes tām vairs nav īpaša mērķa un jēgas. Šī ir politiskā iniciatīva, kas nāca no kreisiem un liberāļiem, zināms, tāds uh, Ehm, arī tagad mēs redzam, vairāk ir tāds naids, kas te valda nekā konstruktīvs ehm, dialogs. Daži arī minēja to, ka mums ir nepieciešams aizsargāt un iestāties par ziniem principiem. Es gribētu šeit citēt kādu no Ungārijas sociālistu ģimenes Lārī Fārī, proti tas ir ārpus tas nav par šiem jautājumiem. Šeit runāja par dubultiem standārtiem, kas būtu, kurus labāk piemērot komunisti, zaļie, sociālisti, liberāļi, vispārējie šajā parlamentā. Šulca kungs, tad, kad mēs runājām arī agrāk Ungārijā ar sociālistiem, tad viens no ministriem, kurš bija pie varas toreiz, neimē. Ne, izmantot vienu no saviem asistentiem, lai izdotu instruk instrukcijas par kādu konkrētu žurnālistu, konkrētu personu, kas nepatika varai. Un taču cekungām tajā laikā vispār nekas nebija par to sākāms. Tik mm, arī šajā sociālistu Ungārijas valdībā bija arī valsts sekretārs, kurš arī uzsāka dažādas tiesas procesus pret konkrētu žurnālistu. Un, jo viņš uzrakstīja dažus uh, rakstus, kas nebija tik laimojoši sociālistu Valdībai liberāļi arī neko neteica tad, kad Ungārijas žurnālisti izmeklēja jautājumus, kas notika liberāļu kongresa laikā, bija arī krāpniecības gadījumi, boikots, jūs zināt, nekas netika toreiz teikts. Un ja jūs toreiz klusējāt par visiem šiem mm, jautājumiem, tad kādēļ jūs šodien runājat tik uh, skaļi? Fajons um, kundze. Paldies priekšsētāt, esmu ļoti priecīga, ka Ungārijas valdība ir gatava grozīt uh, šo likumu, taču esmu ļoti satraukta par to, ka dienu pirms tiek pieņemta rezolūcija pie Ungārijas mēdīju likumu. Uh, Mums ir eh, tikai un vienīgi jārēķinās ar jūsu sacītu. Mums nav nekādu rakstisku garantiju no valdības, Ungārijas valdības par šīm izmaiņām. Tad kā jūs rīkosieties tuvāko stundu laikā un vai ir arī eksperti iesaistīt šī jautājuma risināšanā? Ar Ungārijas valdības ātrā atbildes sniedz arī iespēju par to, ka šīs izmaiņas nav pēc būtības, bet tikai kosmētiski rakstur, tas nav pieņemami. Nē, šodien mēs runājam par šiem jautājumiem. Komisija ir apmierināta par šīm izmaiņām, kuras tiks ieviestas pēc uh, divām nedēļām. Es nedomāju, ka šīs tehniskās izmaiņas uh, padarīs šo likumu demokrātiskāku, atbilstīgāku mm, pamatbrīvību hārtai. Mēs esam satraukti arī par šo uzraudzības iestādi. Uh, kā tā īsteno savus uzdevumus. Tā principā ir valsts kontrola par žurnālistu darbu. Vēlos teikt, ka šis nav uzbrukums Ungārijai. Šis ir jautājums par žurnālistu aizsardzību. Ungārijā esmu arī vīlusies par to, ka Redingas kundze nerisina šo eh, problēmu. Viņa ir atbildīga par cilvēktiesībām. Es gribētu arī zināt, komisāras kundze, Ko, ko komisija eh, domā par žurnālismu nākotnē Eiropā? Mums ir nepieciešami minimālie kriteriji, kas nodrošinātu mēdīju neatkarību un plurālismu. Šis jautājums ir jārisina nopietni jo arī citur Eiropā ir visai um, liels problēma šajā jomā. Liels paldies, Bēlēt kungs! Paldies priekšsēdi! Es domāju, ka mēs visi varam piekrist tam, ka, nu, tā, protams, ir laba lieta, ka Ungārijas valdība mazina jebkādas šaubas par preses brīvību. Uh, Domājot, ka būs tādi vieglas izmaiņas un likums atbils, būs atbilstīgs Eiropas Savienības normām. Protams, tas ir nožēlojami. Mums ir diskusijas par eh, mediju plurālismu un eh, ka te novērojam nu, ir nelielas politiskās spēles. Mums ir jādiskutē mm, pilnīgi citādāk, jādiskutē par komisijas eh, iniciatīvu, kas, manuprāt, ir lieliska. Uh, esam gatavi strādāt un atbalstīt to. Tā ir arī pirmā iespēja šodien, kāda mums ir, lai mēs varētu šo jautājumu skatīt padziļināti, proti mēdī plurālismu, neatkarību no nacionālām situācijām. Šī iniciatīva kopumā ir lieliska, lai varētu nodrošināt audiovizuālo nozares um, attīstību Eiropas Savienībā. Vēl viena lieta likuma, Eiropas likumdošanas iniciatīva attiecībā uz preses. Uh, Uh, regulēšanu. Manuprāt, tā ir ārkārtīgi liela kļūda, un es ceru, ka komisija tam arī var piekrist. Paldies! Zverkungam vārds. Pozdravljam odločitev mačarske vlade, da bodo. Paldies, arī, es arī apsveicu Ungārijas valdības pieņemto lēmumu izdarīt grozījums mediju likumā. Šīs, šis masveida uzbrukums Ungārijai, manuprāt, bija nepamatots. Un es domāju, ka tas bija arī netaisnīgs attiecībā uz Ungāriju. Es domāju, ka mēs Eiropā nevienmēr izprotam notiekošo. Pārējais eh, process daudzās Eiropas Savienības valstīs bija ļoti neskaidrs. Kreisie spēki galvenokārt bija pie varas šajā pārējais procesā, un tāpēc ir nepieciešams līdzvarotāks spēku samērs. Mēs lieliski pazīstam šāda veida politisko diskursu. Sākotnēji tas bija saistīts ar medijiem. Daži apgalvoja, ka mediju uzraudzības iestādes sastāvs eh, nav pietiekami labi reglamentēts, taču eh, parlamentu locekļi tiek, ir ievēlēti ar divu trešdaļu pārsvaru, un daudz acīm redzot nezinu, ko nozīmē šādi de demokrātiski mehānismi. Komisārs Kundze. Mēs, protams, ar uzmanību sekosim tam, kādā kontekstā strādā medija Eiropas Savienībā. Es domāju, ka jums noteikti būs jādara vairāk šajā jomā. Jums ir ne tikai jākontrolē, bet arī jāuzraug notiekošais. Paldies! Par Hainz kundzei vārds uz pusotru minūti. Question. Vai jūs vēlaties uzdot jautājumu, vai jūs vēlaties piedalīties brīvā mikrofona eh, diskusijās? Uh, saskaņā ar zilo kartīti nevienam vārds netiks dots. Vai jums ir reglamenta jautājums? Priekšsēdētājs vēlējos uzdot jautājumu jums. Neatkarīgi no tā, ko jūs sakāt, es cīnos par tiesībām pateikt to, ko vēlos teikt. Uh, bet uh, līdz šim tikai ekstrēma kreisie spēki un ekstrēma labie spēki ir saņēmuši iespēju izteikties zilās kartītes ietvaros. Es vēlētos, uh, lai jūs uh, dotu iespēju izteikties arī centriskiem spēkiem un centriski labajiem spēkiem, jo pretējā gadījumā šīs diskusijas nebūs taisnīgas. Priekšsēdētājs turpina, es nedotu iespēju izteikties zilās kartītes procedūras ietvaros, uh, atkarībā no politiskās piedarības. Iespēja tiek dota tiem, kas paceļ zilo kartīti pirmie, bet tā kā mums vairs nav laika, diemžēl mums nav iespējas dot, e, iespēja izteikties tiem, kas vēlas uzdot jautājumu. Ja man būtu bijis vairāk laika, es noteikti ļautu jums uzdot jautājumus. Es atvainojos jau iepriekš, bet nav iespējas, un tā, te runa noteikti nav par politisku izvēli. Frahējens kundze uz pusotru minūti. Priekšēdētāji, komisāris kundze, kodāmie padomas pārstāvji, es vēlētos eh, vispirms jums pateikties par eh, to, ka jūs uzsākāt eh, diskusijas tik labā veidā un vedāt sarunas ar Ungārijas valdību. Taču pirmkārtām es vēlētos arī pateikties Ungārijas valdībai par to, ka tā ir paveikusi visu, ko tā apsolīja visās iepriekšējās sarunās. Uh, Proti, ja grozījumi būs nepieciešami, tad tie tiks arī veikti. Mēdīju brīvība un mēdīju plurālisms ir ļoti svarīgas pamatvērtības Eiropas Savienībā. Mēdīja arī nes lielu atbildību mūsu sabiedrībā. Tie nedrīkst būt diskriminējoši, un tiem ir arī jāpauž taisnība bet tie neatrodās tādā beztiesiskā e, jomā, un es uzskatu, ka nu, mēdīju likums un kā arī ir vajadzīgs. Mēdīji ir arī jāaizsargā saskaņā ar šo, šo tiesisko ietveru Eiropas Savienībā. Komisija, kas ir līguma sargs, iepriekš ir ļoti labi darbojusies. Es vēlētos arī teikt, ka šīs diskusijas šodien nebūtu vajadzīgas, ja mēs būtu vairāk uh, uzticējušies komisijai kā līgumu sardzēji. Es uzskatu, ka eh, šie grozījumi, kur e, likums simtprocentīgi neatbilst Eiropas tiesību aktiem, ir vajadzīgi un patiešām tā ir laba zīme, ka tie tiks veikti. Šeit parādās dažādas ideoloģiskas debates, un manuprāt, tām šeit nav vietas. Mēs redzam, ka ir vajadzīga sadarbība par tiešām būtiskiem jautājumiem, bet tas ir jādara balstoties uz tiesībām. Un eh, es uzskatu, ka diskusijas ir devušas labus rezultātus. Es ceru, ka atšķirīgās politiskās grupas atteiksies no savām politiskajām spēlītēm un atsauks nevajadzīgās rezolūcijas. Paldies, Galas eh, kundzē vārds. Komisārs kundze, ministra kungs. Šodien, kā jau mēs tikko dzirdējām, ir panākta vienošanās starp Ungārijas valdību un komisiju. Mēs runājam šeit par konkrētu redakciju, par konkrētiem punktu grozījumiem, Manuprāt, šis mediju likums tiek izmantots kā iemesls uzbrukumiem Ungārijas valdībai. Jūs runājāt par lēmumu priekšlikumiem, par uh, informācijas brīvību un par konkrētām prasībām, taču es uzskatu, ka izvērtēšana ir balstīta uz uh, faktisku nesaprašanos. Tiesības uz informāciju man ir pats svarīgākais. Ir jānodrošina, lai mums būtu piekļuve patiesa informācija, nevis manipulēta informācijai, un jūs šo principu šajā pēcpazienā pārkāpjat. Šķiet, ka jūs iestājaties par šo brīvību uz informāciju tikai tad, kad jūs varat izmantot to, lai uzbruktu labējās pārna valdībā. Tad, kad ir runa par sociālistiem vai liberāļiem, tad šķiet, ka neviens neuztraucas par cilvēktiesībām. 2006. gadā Ungārijā bija sociālistu valdība, un tad tiesības tika vienkārši bradātas, mums bija grūtības uz sa saistībā ar minoritātēm, ar valodu jautājumiem, un tad tika darīts viss iespējamais, lai nenotiktu debates par šiem tik būtiskajiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Tā ir dubulta morāla, un es uzskatu, ka tas nav pieņemami. Mēs esam runāju, runājuši par diktatūrām, esam izmantojuši citus smagus vārdus. Es saskatu, atceros, piemēram, Čaušesku diktatūru, par ko tad bija runa. Šķiet, ka e, jūsu jēdzieni par demokrātiju un tiesiskumu ir vienpusēji. Mesāros kungam vārds. Paldies, priekšādātāji! Es vēlētos uh, paust uh, savas bāžas, patiešām dziļas bāžas par to, ka mums šo pēcpusdienu ir šādas debates. Mēs visi zinām, ka ir bijusi nesaprašanās attiecībā uz mēdīju likumu Ungārijā, bet tas ir komisijas jautājums, un pašlaika komisija nodarbojas ar šo lietu. Uh, Es neredzu jēgu šādām debatēm parlamentā, ja mēs zinām, ka tuvāko dienu laikā tiks rasts pozitīvs risinājums. Es uzskatu, ka šeit ir tāda histēriska kreiso un liberāļu kampaņa. Viņiem īstenībā neinteresē šīs lietas rezultāti. Šķiet, ka politiskie oponenti vienkārši izmanto vulgārus paņēmienus, lai uzbruktu kādai valstī. Pagājuši gadu pēc astoņiem gadiem beidzot eh, labējie spēki uzla, uzvarēja un beidzot mēs varējām aizmirst eh, komunistu mantojumu. Šie progresīvie spēki, kas pašlaik sevi tā sauc, kur jūs bijāt 2008. gadā, kad eh, Slovākija, piemēram, pieņēma mēdīju likumu, kas bija pilns ar sankcijām. Jūs atsakāties eh, vērsties pret likumu, kas vēl ar vienu šodien ir spēkā. Es patiešām to nožēloju. Manuprāt, tā patiešām ir dubulta morāle. Mums nevajadzētu runāt par šo jautājumu, jo tas ir ekspertu ziņā, komisijas un Ungārijas valdības ziņā. Tas, ka nepārtraukti tiek uzbrukts prezidējošajai valstī krīzes laikā, var būt patiešām liels drauds Eiropas Savienības vienotībai un tās prestižam ārvalstīs. Paldies, vārds eh, Kavadas kungam. Šis ir tik ļoti smags jautājums eh, priekšsēdētāji, un mums vajadzētu pacelties virs šīs te nepatīkamās polemikas, kur mēs izdzirdējām šeit parlamentā, jo runa ir par demokrātiju, runājot par mēdījā priekšsēdētājs, esmu to vidū, kuri atbalsta uh, Ungārijas tautu un Ungārijas valsti. Es lieliski saprotu, ka Ungārijas valdība cenšas panākt lielāku līdzsvaru. Bet mēs nevaram korģēt propagandu ar cita veida propagandu Tāpēc es priecājos šovakar, bet esmu piesardzīgs. Es priecājos par to, ka daudzos svarīgos punktos jūsu valdība ir pieņēmusi lēmumu grozīt likumu, kas pieņemts 2001. gada decembra likumā par mēdījiem. Uh, Es priecājos arī par to, ka jūs um, esat gatavi labāk ievērot pamatiesību hārtu, kuru jūs tauta ir centusies ievērot visā, tavajā, visā tās vēsturē. Es priecājos par Nelijas Krūzes paveikto un par ekspertu grupas darbu, taču mēs būsim piesardzīgi, jo mēs arī jūtam, ka Daži aspekti nav tikuši atrisināti, un mēs detalizēti sekosim izmaiņām likumdošanā. Noslēgumā es vēlētos teikt uh, Ungārijas prezidentūrai, ka jūs piedarāt visai šai te uh, Branta uh, uh dzimtenei, jūs piedarāt, jūs esat Sandora Marai, uh, Imris Kerteša mantinieki, tāpēc lūdzu nepievilēt mūs. Ungāri ir arī izgudrojuši kubiku rubiku un lūdzu nepiespiediet mūsu medijumā eh, spēlēt tādu kā rubika kubiku spēli, jo tas nav pieņemami. Paldies! Okay, dear colleagues, now we go to the catch the eye procedure. I'm afraid we can... Pievērsīsimies brīvā mikrofona procedūrai. Diemžēl ne visi varēs izteikties. Nolasīšu to deputātu vārdus, kas runās šajās debatēs. Tad, tad tas ir balstīts uz kārtību, kā viņi pieteicās runāt. Tā tad lūdzu. Gala. Mr. Mauro, Mr. Bostinaru, Mrs. Alfano, Mr. Pasca, and Mr. Bronze. Cannot... Ir arī citi kolēģi, kas pieteicās runāt, diemžēl viņiem laika nepietiks. Es atvainojos par to. Sirds Gālera kungs, viena minūte, bet es būšu ļoti strikts attiecībā uz laiku. Gālera kungs. Kur ir Gālers? Viņš ir izgājis. Es atvainojos. M Mihails Gālers. You didn't want to speak. Okay, then we will take, we will take Mrs. G Gal Peltz for one minute. Tad dod vārdu Peltzes kundzei. Vienu minūti. Paldies, priekšādētāji. Šodien ir panākta vienošanās starp Ungārijas valdību un Eiropas komisiju par uh, konkrētu tekstu. Ungārijas valdība ir izlasījusi šo tekstu, un es uzskatu, ka uh, Mums visiem ir svarīgi saprast, ka Ungārijas valdība ir ņēmusi vērā komisijas teikto. Citiem vārdiem sakot, ir procedūra, kas ir tiesiska, demokrātiska, un tur ir iesaistīta gan Ungārijas valdība, gan komisija. Šodien notiek tas, ka e, notiek tādas kreiso spēku politiskas kampaņas, un tā nav pirmā reize, kad tā notiek. Ir Ungāru sociālistu deputāti, kas mūs nepamatoti kritizē, un rada problēmas, un arī aicina citus kolēģus tā rīkoties. Atcerēsimies citus skandālus, ko izraisīja viņi. Godāmie deputāti, kolēģi, manuprāt, jūs esat maldināti. Ungārijā ir demokrātija, Ungārijā ir mēdīju likums, kas pilnībā atbilst visām Eiropas Savienības prasībām un standartiem. Kolēģi, es uzskatu, ka mums vajadzētu likt uzsveru uz reālajiem jautājumiem, uz jautājumiem, kas ir jāatrisina daudz steidzamāk nekā šis mēdīju likums. Paldies, Mauro kungam, vien minūte. Grācie, prezidente. Paldies. Es eh, gribētu ticēt, ka cilvēki, kas eh, ir tā kritizējuši Ungārijas rīcību, eh, vēlējās vienkārši runāt par mēdīju brīvību. Es uzskatu, ka mums vajadzētu respektēt Eiropas komisijas paveikto. Tika minēti dažādi svarīgi punkti diskusijās parlamentā. Mums vajadzētu atcerēties par vēsturisko pagriezienu punktu šī parlamenta, šī parlamenta pastāvēšanā. Mums nevajadzētu balsot rītdien, jo galu galā rezolūcijā ir tāds teksts, kuram vairs nav nekādas vērtības, kā komisija mums pavēstīja. Tāpēc es gribētu, lai padome un komisija neformāli sazinātos ar priekšsēdētāju konferenci, tā lai mēs iegūtu visu vajadzīgo informāciju un lai rīt plenārsēdē mēs varētu balsot par to, ka mēs nebalsosim par šīm rezolūcijām. Paldies, pos, pos, Bostināru kungam vārds. Komisāres kundze, lūdzu, atļaujiet man izteikties rumāņu valodā. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, komisārs Kundze, jūsu teiktais norāda uz to, ka Eiropas parlamentam bija pamats vērsties pret mediju likumu Ungārijā. Ungārijas valdība uh, ir atzinusi savu kļūdu ar uh, to, ka tā ir gatava veikt četrus grozījumus šajā minētajā mediju likumā. Jūs savā vēstulē beigās uh, apgalvojat, ka jūs analizēsiet šo likumu un tā savietojamību ar Eiropas likumdošanu. Es vēlētos dzirdēt no jums arī to, ka jūs uh, paraudzīsieties, lai šis likums eh, ir saskaņā ar pamatiesību hartu. Man būtu divi jautājumi. Kā ir iespējams iz, iz, pateikt, ka Eiropas padomas standarti ir pārāk augsti Eiropas Savienībai? Un otrkārt, ja kandidātu valstī būtu bijis e, likums līdzīgs tam, kāds ir pieņemts Ungārijai, vai šī valsts būtu pabeigusi pirms iestāšanās sarunas? Paldies! Stefano. No. Alfāno kundze. Tādā gadījumā Paškas kungs. Paldies, priekšsēdētāji, godājumā komisāre. Ministra kungs, Slovākijā mums ir kāds teiciens, un proti ar labiem solījumiem ir bruģēts ceļš uz elli. Es nevēlētos šos labos solījumus apšaubīt šos labos nolūkus, kādi ir Ungārijas eh, draugiem, bet es domāju, ka daži no formulējumiem bijuši visnotaļ sensitīvi. Daudzi grozījumi un reformas, ko Ungārija ir ieplānojuši, ir noveduši pie tā, ka esam daudz ko aizmirsuši. Tas pats attiecas arī uz dubulto pilsonību. Būs ļoti daudz problēmu, Galu galā mūsu draugi Kanādā un ASV justos ļoti slikti, ja viņu valstīs ierastos simtiem tūkstoši sērbu un ukraiņu. Jo, ja tur, ja tur nokļūt būtu vienkāršāk nekā Ungārijā, manuprāt, tas bija tāds labs nolūks. Bronsa kungam vārds viena minūte. Viens no Ungārijas preses likuma punktiem saka, ka tas nodrošina līdzsvarotu pārraidīšanu. Tāpat tur ir teikts, ka tiek atrastas publikācijas, kas aizskar sabiedrības morāli vai kārtību. Šie jēdzieni skan ļoti nesaprotami un neskaidri, un tāpēc tie ir bīstami, tikpat bīstami kā ksenofobija un rasisms. Uh, Un kurš tad pieņem tiesību aktus par šādiem jautājumiem? Pirms metīsim akmeņus uz Ungāriju, atcerēsimies mēdīju standartus savā valstī. BBC nesen tika nosaukta kā smadzeņu skalošanas korporācija, kas nebalstās uz objektivitātes kritērijiem, kas ņem vērā tikai savas partijas viedokļus un rada dažādus drošības vārstuļus uh, informācijas noplūdē. Es domāju, ka netiek uzaicināti vajadzīgie cilvēki uz raidījumiem. Uh, για να κλείσει η συζήτηση, πρώτα η Επίτροπη. Tagad uh, noslēdzam debats un vārds komisārs kundzē lūdzu. Godātais priekšsēdētāji, vairāki godātie deputāti uzdev ļoti intriģējošu jautājumu, vai eh, šīs, eh, um, vai laika sakritība ir tiešām nejauša. Attiecībā uz Ungārijas eh, valdības atbildi. Protams, ka uh, es augstu novērtēju, ka jūs man aicinat uh, jūs iepazīstināt ar situāciju, lai es varētu iepazīstināt ar skaitļiem un faktiem, vai tā ir arī nejaušība. Mēs runājam par visu šo procedūru, kas sākās decembrī, tagad jau esam februāra vidū, tātad vairāk kā septiņas nedēļas. Šajā laikā kopš sešas gadus uh, Es strādāju Eiropas uh, organizācijā. Tad es uh, zinu, ka šis jautājums tiek atrisināts ļoti ātri. Ir daudz jautājumu, kas aizņem daudz vairāk laika. Nu, daudz problēmu, kuras mēs atrisinām septiņu nedēļu laikā. Tāpat laikā ir arī ļoti interesanti redzēt, uh, kāds ar tam visam ir pamats. Tā ir tāda kombinācija kombinācija. Lūk, mēs nerunājam pirmoreiz par šo jautājumu, jūs jau man esat aicinājuši iepriekš, jūs jau esat izteikušies arī iepriekš, šaubu nav par to, kas ir uz spēles, nav šaubu par, par to, ko domā šī parlamenta šādās politiskās grupas par šo dosie. Tad mēs arī runājam par ļoti svarīgu jautājumu. Man nav jums jāskaidro tas, ka izteiksmes un preses brīvības jautājums ir uh, komisijas darba centrā. Būtu smieklīgi, ja tā, šis jautājums nebūtu mūsu prioritāte aizstāvot demokrātiju. Vai tā bija nejaušība, ka šīs pēcpusdienas darba kārtības punktā bija arī jautājums par Ēģipti un par demokrātijas izveidi. Uh, tas viss sasautas un varat būt droši, kā komisija to visu ņem vērā un kā mēs darām visu, lai uh, aizsarg. Lai labotu situāciju, gudrais priekšsēdētāji. Kungs. Un tad ir arī jautājums par Ungārijas prezidentūru. Nebūsim naivi. Protams, mūsu dalība valstu draugi saprot, ka mm, viņiem ir jāatbilst visām šīm augstajām normām un ka viņiem ir jādara viss, lai atrisinātu šo jautājumu, jo viņi ir pašlaik Eiropas Savienības prezidējošā valsts. Un tad pēdējais aspekts Eiropas parlaments ir izteicies ļoti skaidri, jūs esat cīnījušies un sniedzāt informāciju ar brīvas preses starpniecību. Lūdzu, nenovērtiet par zemu savu lomu. Visa šī kombinācija gal beigās man arī ir šis skaidrojums, kādēļ tagad šis jautājums šādi ir atrisināts. Lūk. Protams, tās ir fundamentālās tiesības un ir svarīgi un nesakiet, kā es esmu interesēta tikai vienīgi mierā un klusumā. For, for, uh, jo es cīnos pār demokrātiju un man ir. Uh, zināma pieredze ilgāka dzīve politikā nekā daudziem no jums, ja es tā drīkst sacīt. Un tagad es gribētu pieķerties pie dažiem jautājumiem, kurus es esmu nolikusi uz savu darba galdu. Par mediju regulātoru neatkarību. Visas iepriekšējās analīzes Ungārijas likumdošanai norāda, ka procedūras, lai nominētu un izvēlētu uh, Eh, mēdīju padomas priekšsēdētājiem locekļus neatšķiras no Eiropā vispār pieņemtajiem. Mums ir jāatzīst. Jāatzīst, dažkārt tas ir jūsu pusē, dažkārt nē, kā eh, valdošā partija bija, bija ar divu trešdaļu vairākumu, un demokrātijā tas ir fakts, ja tā es drīkstu teikt. 11. We... Tālāk par L11. pantu runājot, mēs eh, piemēro, piemērojam direktīvu un līgumu un, protams, iekļaujot 11. hartas pantu. Tādējādi nekādu šaubu šeit nav. Un godi, godājumais deputāts Moras eh, sacīja, ka nav, netiek pārskatīts eh, šis līgums, bet Eh, administratīvā kārtībā šī procedūra nevar tikt apstrīdēta. Tomēr, kā norādīts 163. pantā, oficiāls lēmums mediju padome var tikt apstrīdēts tiesā eh, saskaņā ar civilu procesu. Un tas un apelācija nepārtrauc tā darbību, taču tiesa var pārtraukt lēmumu izpildi. Weberkungs. E, Avot aizsardzību Ungāru mēdī likumā ir nepietiekama. Lūk, ja mēs e, preses brīvību pieņemam kā pamatprincipu Eiropā, tad tas ir mūsu domāšanas sākums un beigas Es to vienmēr esmu aizstāvējusi Eiropas līmenī, un es apsolu, ka es turpināšu veicināt šo apziņu. Žurnālisti tiesības aizsargāt savus avotus, protams, ir viens no galvenajiem principiem, kas garantē preses brīvības e, īstenošanu. Nu, žurnāliste nedrīkst pieprasīt atklāt viņa avotus, ja vien Tas ir nepieciešams kriminālās izmeklēšanas interesēs. Un tas ir neatkarīgi no tā, kāds politiskais klimats valda, un tas būtu jāizstāv vēl stingrāk tad, kad presa un mēdī ir vājākā pozīcijā, kā šobrīd ir tas notiek. Un tālāk par, runājot par direktīvu par privātumu un elektroniskiem saziņas līdzekļiem, kas ir spēkā šobrīd, dalību valstīm ir jānodrošina saziņas konfidencialitāte. Tomēr direktīva neatiecas uz aktivitātēm ārpus Eiropas Savienības eh, līgumdarbības, un tas nozīmē, ka Eiropas Savienības līgumdošana neatiecas uz jomām, kuras attiecas uz sabiedrību, valsts drošību, aizsardzību, valsts drošību un kriminālu likumdošanas nodrošināšanu. Saskaņā ar subsidiaritātes principu dalību valstīm ir iespējas veikt pasākumus, kas varētu ietekmēt individu tiesības uz privātumu saskaņā ar saviem noteikumu un Eiropas cilvēktiesību un uh, eh, pamat brīvību uh, eh, konvencijām. Un, ja šādi pasākumi ir nepieciešami proporcionāli un attiecīgi demokrātiskā sabiedrībā, tad komisija nav tiesīga eh, nosodīt šādas eh, darbības valsts līmenī. Eh, nesot atsaucies 30. pantu un vairāk deputāts to ir jautājuši. Es zinu, ka daudz no jums pauž nožēlu par to, ka komisija pilnībā neņem vērā 30. pantu izvērtējot mediju likumu. Tas nav tiesa. Un es gribētu skaidri norādīt, ka tā nav taisnība. Tomēr sākotnējā priekšlikumā eh, direktīvai komisija iekļāva pienākumu dalību valstīm garantēt neatkarību nacionālajām regulatoru lēmējiestādēm. Un, kā es esmu to novērojusi, jūsu atmiņa ir lieliska, šo nosacījumu padome neatbalstīja un par spīti atbalstam no parlamenta. Tas tika pārveidots par pašreizējo 30. pantu, un galīgais formulējums direktīvā nenosaka pienākumu veidot neatkarīgas struktūras. Priekšsēdētāji! Tas nav tas, ko mēs vēlamies, bet tas ir tas, kas ir rakstīts šajā dokumentā. Un tāpēc mums ir jāņem vērā realitāte, pat ja mēs to darām ar nožēlu. Ungārijas varas iestādes ir vienojušās svītrot nosacījums sekojošajā deklaratīvajā tekstā desmitajā pantā citēju ir pienākums mēdīs sistēmai nodrošināt autentisku un precīzu informācijas atspoguļojumu pār notikumiem. Tāds būs teksts pēc izmaiņām, un man ir jāatvainojas, ka jūs nesaņēmāt tekstu, bet eh, es nevarēju šo tekstu jums izdalīt, kamēr tas bija saruna procesā, bet līdz ko tas būs iespējams, es šo tekstu jums izdalīšu nodošu. Un es ceru, ka jūs ticat manis sacītājam, bet es apzinos, ka jūs vēlaties, lai šis teksts būtu izlasāms jūsu rīcībā. Un šis ir viens no jautājumiem, kas ir nozīmīgs eh, Eiropai. Nav pie, pienākuma. Uh, my, um... Līdzsvarotai, eh, līdzsvarotai informācijai rakstiskajos un audiovizuālajos mēdījos. Tālāk, vai es esmu gatava piedāvāt likumdošanu par mēdīju plurālismu? un es to sacīju jau savā ievadrunā, esmu gatava veikt darbības mēdī plurālisma jomā ar visām tām kompetencēm, kādas man piekrīt. Šeit nevar būt vienas eh, izmērs der visiem pieeja, un Ungārijas gadījums to parādīja vēl skaidrāk. Un es gribu pateikties jums par eh, pievienošanos darba grupai un apspriest par to, kā apspriežat šos izaicinājumus. Un Protams, tas dod mums iespēju gūt eh, ieskatu situācijā Eiropā un rīkoties attiecīgi un strādāt pie vienas no mūsu prioritātiem, kas ir mediju neatkarīgums. Un ECO pozīcija pār Ungārijas eh, mediju pozīciju ir, ir eh, Eh, skaidri norādīta trīs iemesli pēc priekšsēdētāja. Galvenie trīs jautājumi, ko piemin ECO attiecībā uz jauno mēdīju lēmējiestādi. It īpaši ņemot vērā e, ilgo locekļu atrašanos amatā un es eh, domāju, ka atrašanās amatā Citās eh, apraides padomēs, citās dalībvalstīs arī dažkārt ilgst 5 līdz 9 e, eh, gadi. Viens no iemesliem ir runkfunktrēds. Eh, Un gala piezīme priekšsēdētāji ir tā, ka šis vēstījums šorīt kad, kur sakarā arī ministri atkārtos, Ugārijas valdības ministri atkārtos to, kāda šī nostāja ir, un es vēlos jūs pārliecināt, ka šonedēļ laikā, kad mēs esam sadarbojušies, man tik tiešām iespaidoja manas manu dienestu iesaistīšanās, kur strādāju pie šī gadījuma, un es gribu uzsvērt, ka abas puses ir cītīgi strādājušas, pienācīgi strādājušas un konstruktīvi strādājušas, lai varētu rast risinājumus, jo šis dosie ir nozīmīgs un mums risinājums ir jāatrod. Paldies! Uh, uh, Paldies! Un noslēgumā tagad uh, padomas pārstāvs lūdzu. Par reglamentu. Eh, Prezidente, proprio per. Eh, Priekšsādātāja kungs, es gribēju komisārei aicināt eh, vēl šovakar nodot mums tos tekstus, kurus viņa minēja, vismaz Baltisko grupu priekšsēdētājiem. Tad mēs līdz rītdienai tos varētu izskatīt un attiecīgi izteikties balsojumā. Komisārs Konz, vai jūs gribējāt atbildēt uz to? Jā, atbildi ir jā, un Ungārijas ministra ķermeņa valoda arī liecina, ka atbildi ir jā. Tātad, cik vien ātri iespējams? No, minister... Papildus uh, ķermeņa valodai uh, Ungārijas ministram būs iespēja arī izteikties. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es ļoti augstu vērtēju to, ka man nav jāizmanto mans ķermenis, paužot to, ko gribu teikt. Šoreiz to paudīšu Ungārijas vārdā ar jūsu atļauju. Es gribētu vienkārši īsi izteikties par pāris jautājumiem, ņemot vērā to, ka komisārs Krūzes atbilde bija ļoti visaptveroša un plaša, arī runājot par uh, radio un televīzijas padomas, eh, ja plašsaziņas līdzekļu padomas sastāvu. Tātad es varu izteikties eh, par cits, citiem pāris jautājumiem. Pirmkārt, gribētu uzsvērt, ka Ungārija ir pilnībā apņēmusies ievērot eh, vērtības, principus un noteikumus, kas ir iekļauti līgumā, pamatiesību hartā un visos citos instrumentos, kas uh, ietilpst starptautisko tiesību vai no Eiropas vai starptautiskajos likumos. Tad, kad parādījās pirmā skarbā kritika par plašsaziņas līdzekļu likumu, tas notika pirms uh, likuma pieņemšanas gribētu atsaukties īpaši uz komentāriem, kurus uh, pauda ECO plašsaziņas līdzekļu pārstāvis. Tad toreiz es vienkārši gribēju izlasīt, izpētīt, izanalizēt tekstu un tad pastāstīt, pateikt, kas varētu būt nepareizi, kādas bāžas varētu rasties attiecību un uz to, kā varētu interpretēt un ieviest šo likumdošanas aktu. Tāpēc mēs uzreiz atbalstījām Eiropas komisijas kā līgumu aizstāvis uh, apņemšanos izanalizēt šo tekstu, un komisija teica, ka tā mūs informēs par bažām, ja tāds radīsies, un tas arī notika. Komisija rūpīgi izpētīja šo likumu, izteica dažus priekšlikumus, Un visi šie priekšlikumi tika pieņemti. Un var tikai šeit apliecināt, ka parīt būs uh, kabineta sēde, kurā tiks pieņemts teksts, un tas uzreiz tiks iesniegts Ungārijas parlamentā. Grozījumi tiks pieņemti pēc iespējas drīzāk, cik vien to atļauj procedūra, un tie uzreiz stāsies spēkā. Gribētu pateikties Eiropas komisijai par uh, šo grūto darbu, par palīdzību, un gribētu pateikties arī jums visiem, kuri izteica taisnīgus komentārus, godīgi vērtējot šo jautājumu un palīdzēja mums šajā visā procesā, un man šķiet, ka tas ir bijis svarīgi ne tikai mums pašiem, bet arī Eiropas Savienībai kopumā. Es gribētu tikai piedāvāt mūsu palīdzību un atbalstu šai darba grupai, kur jūs gatavojaties izveidot komisārs kundze. Es domāju, ka tas ir visas Eiropas interesēs, un mēs visi labprāt tajā piedalītos un palīdzētu, cik vien tas ir iespējams. Vienīgā lieta, ko nožēloju, ir tas, ka dažos politiskos paziņojumos parādījās tādi pārspīlēti apgalvējumi Kā jau es iepriekš teicu, eh, likums bija pieņemts un dažkārt mums eh, šķita, ka pret mums apzināti vērš šādus eh, apvainojumus un man bija sajūta, ka tā bija vainas prezumcija, nevis nevainības prezumcija, kas tika ievērota, jo nevainības prezumcija ir jebkuras taisnīgas tiesas pamat noteikums bet tas netika ievērots. Tātad eh, daudzkārt šie paziņojumi, apgalvojumi pārsniedza saprātīgas politiskas debats apmērus. Visā citādi mēs atbalstām politiskas debatas gan vietējā, gan Eiropas, gan globālā līmenī. Jā, tas bija arī kaitīgi, kas kaitēja visas Eiropas interesēm, un Eiropas integrācijai. Bet tagad uh, es ceru, ka mēs to esam pārvarējuši un vēlreiz gribētu apliecināt mūsu respektu. Un um, gribu apliecināt, ka mēs esam gatavi pamatiesību hartu iekļaut jaunajā Ungārijas konstitūcijā. Līdz ar to Ungārija būs pirmā valsts, kurā pamatiesību hartu harta būs neatņemama uh, likumdošanas sistēmas sastāvdaļa, un tā būs piemērojama ne tikai jomās, kuras kar uh, Eiropas likumdošana, bet uh, visā jur, uh, tiesiskajā sistēmā, un tā būs pārāka par jebkuru citu likumdošanu, vai tas būtu krimināla likums, vai plašsaziņas liedzekļu likums, vai citi likumi. Es domāju, ka tam vajadzētu jūs visus um, Tam vajadzētu to apliecināt, ka tie pamatprincipi, kas mums visiem ir kopīgi, ir un būs uh, ļoti būtiski un tiks ievērot mūsu valstī. Paldies par uzmanību! Paldies! Ministra kungs! Mums ir iesniegti rezolūcijas priekšlikumi. Tagad šīs debats ir noslēgtas. Tagad uh, būs viens minūtes pārtraukums, un tad sāksim nākamās debats par Koreju.